pieņemta. Ir mutisks grozījums. Botikofer kungs. Lūdzu, jums vārds. Priekšādātāji, kolēģi, es vēlētos iesniegt šādu mutisku grozījumu. Pauž savu pārliecību, ka Krievijas dalība Eiropas padomē ir svarīgs elements pašreizējās institucionālajās attiecībās Eiropā. Cer, ka varētu atrast veidu, kā pārliecināt Krieviju, lai tā neatteiktos no savas dalības Eiropas padomē. Paldies! Paldies! Es atvainojos, vai ir kādi iebildumi pret šo mutisko grozījumu? Nē. Tad balsosim par mutisko grozījumu par, pret, atturas pārbaudīsim. Sākam balsot par šo mutisko grozījumu. Beidzam balsot. Pieņemts. Tāpēc pāriesim pie rezolūcijas kopā ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Un beidzam balsot. Pieņemta. Tagad balsosim par postas ziņojumu Eiropas Savienības konfliktu novēršanas un starpniecības spēju uzlabošana. Pirmais grozījums pār, pret, atturas, pieņemts. Otrais grozījums pār, pret, atturas, pieņemts. Trešais grozījums ar personāla balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais grozījums ar personāla balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Piektais grozījums ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Rezolūcija kopā ar personālu balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemta. Paldies, kolēģi! Līdz ar to balsošana ir beigusies un sāksies balsu skaidrojumi pēc minūtes. Kolēģis. Kolēģi, lūdzu, ejiet prom, lai mēs varam sākt balsu skaidrojumu. Tagad pāriesim pie valsu skaidro, valsošanas skaidrojumiem. Hautilas ziņojums par Eiropas Savienības un Vietnamas partnerattiecību nolīgumu. Kelī kungs. Ļoti jauki būt pirmajam. Atbalstu šo līgumu. Katrā ziņā atbilst Hautilas kungs un Haustu kungu darīto. Ir ārkārtīgi svarīgi saglabāt mežus un samazināt klimata pārmaiņas eh, sekas. Nelegālā koksnes tirdzniecība katrā ziņā ir slikta, un tāpēc mēs varam apsveikt šo nolīgumu dzīvotņu un savvaļas putnu saglabāšanu mēs varam saglabāt tikai ierobežojot šo tirdzniecību gan eksportējot, gan importējot koksni, atbalstu šo ziņojumu, kas varētu iet šajā virzienā. Tas, ka Vietnama veidos nepieciešamās struktūras, lai īstenātu šo nolīgumu, var tikai atbalstīt. Hanan kungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze atbalstu šo vienošanos. Tas ir ļoti saprātīgi, ka Eiropas Savienība strādā ar Vietnamu pie ilgtspējas. Taču kas ir padarījis to iespējamu? Vietnama eksportē ekvivalentu koksnes apjomu tās IKP. Vietnama bija viena no nabadzīgākajām valstīm centiem 90. gados IKP uz cilvēku 900 dolāru. Tagad tas ir pieaudzis 2000 uh, procentu apjomā. Kad mēs domājam par Amerikas cīņu pret komunismu šeit, zaudējot ļoti daudz cilvēku, miljoniem cilvēku, un nekas neizdevās. Taču pēc pāris desmitgadēm brīvās tirdzniecības, ir likuma vara, ekonomiskā brīvība. Tā ir regulāra parādība. Tirdzniecība ir spēcīgāka par karavīriem. Nākošais ziņojums rezolūciju par partnerību Maierskundze. Paldies! Lielbritānija ir lielākā tropiskās koksnes importētāja. Atbalst šo brīvprātīgo vienošanos kā cīņu pret nelegālu izciršanu. Valdība, biznese strādās kopā. Pusi no visas koksnes nāk no nelegāliem uh, avotiem. Taču šādā veidā mēs ar to netiksim galā. Uzskatu Lielbritānijai un Eiropas Savienībai jāiet tālāk, aizliedzot jebkādu nelegāli izcirsts koksnes importu. Šādā veidā mēs varēsim cīnīties ar birokrātiju un tās rezultātiem, kā arī nelegālu darbību. Tas viss grauj mūsu klimatu Mēs nevaram apstāties, pirms šis tirgus netiks slēgts uz visiem laikiem. Daltons ziņojums - informācijas apmaiņa trešas, trešo valstu pilsoņiem. Turievska kungs. Vakardienas diskusija bija ļoti interesanta. Es runāju pirmajā sadaļā, taču nebija pietiekami daudz laika runāt par otro jautājumu, kas ir tikpat svarīgs. Tāpēc gribētu papildināt to ar šodienas komentāriem. Vissvarīgākais un sarežģītākais jautājums ir dubultpilsonības jautājums, un man ir prieks, ka 2019. gada beigās Mēs esam sasnieguši izpratni un vienojušies par to, un to nobalsojām šodien. Gribētu vērst jūsu uzmanību uz to jautājumu, ka, kam ir dubult pilsoņiem, bet arī cilvēkiem, kas ir izvairījušies reģistrēties šie lēmumi, kas tika pieņemti šodien, katrā ziņā nāk par labu mūsu drošībai. Šoidra ziņojums Eiropas solidaritātes piltkungs. Kundze. Paldies, priekšādātāji. Es jau sākumā nosodīju šīs komisijas tendences, kas ar solidaritātes fondu ir izveidojusi eh, dubultnieku uh, um, brīvprātīgo dienestam. Diez vai ir kāds uh, pamatojums, kas ļautu aizstāvēt uh, šī fonda eksistenci. Šodien tas viss pierādās. Iepriekšējais uh, teksts tika pieņemts tikai pirms dažiem mēnešiem, un tagad šeit tiek iekļautas arī humanitārās operācijas. Un uh, īsnībā vairs eh, dalību valstu pilsoņi nevar tajās piedalīties, bet budžets tiek palināts. Tas ir absurdi. Mēs eh, redzam, ka šī programma eh, nav diezko veiksmīga. Šeit mēs redzam, ka nav iespējams veikt solidaritātes darbības savās valstīs. Brisele turpina būt solidāra, bet kaut kur tālu prom. Šajās aktivitātēs uzsvaru vajadzētu likt uz izaicinājumiem, kas rodas migrantu klātbūtnes dēļ. Tas uh, ļautu mums uh, būt uh, daudz efektīvākiem, bet pašlaik mēs esam vienkārši smieklīgi. Mamikina kungs. Paldies, kolēģi! Uzskatu, ka Eiropas solidaritātes korpusam varētu būt tiešām liels devums mūsu Eiropas Savienībā. Ļaus veicināt izaugsmi. Ir ārkārtīgi svarīgi, ka kopš 2019. gadījuma organizācijas no ne Eiropas Savienības valstīm var piedalīties. Runājot par kaimiņu attiecību kontekstu, tas veicinās arī cilvēku kontaktus. Gribētu uzsvērt, ka iesaistība sevišķi jaunatnes vidū varētu ļautiem saprast nemateriālās puses nozīmīgu. Domāju, ka tas varētu kļūt pilsoņu grupām par interesantu dzīves mērķi - dažas stundas nedēļā pastrādāt pie jautājumiem, kas viņiem ir svarīgi. Strojevski. Paldies! Šeit ir trīs jautājumi. Pirmkārt, perspektīva 18. līdz 20. gads ir tāda orientējoša. Un to vajadzētu saprast un pētīt. Mums pat labā nav drošības, ka jaunās programmas tiks izstrādātas. Un treškārt, dinamiskās komunikācijas metodas sociālajos mēdījos ir ārkārtīgi svarīga, lai īstenotu šo projektu. Pretējā gadījumā veiksme nebūs pilnīga. Mēs runājam par jauniešiem. Mums jāpieņem inovatīvas stratēģijas, kas ir pieejamas un interesants jaunajai paudzei. Solidaritātes korpus ir tiešām daļa no tā. Paldies! Šainfelds. Paldies! Eiropas solidaritātes korpus ir ne tikai izcila ideja. Tā ir vērtīga koncepcija, kurai ir ētiski un izglītojoši mērķi. Tātad mēs runājam ne tikai par idejas īstenošanu, bet par cilvēku atbalstīšanu, kvalifikācijas celšanu. Tas ļaus cilvēkiem piedalīties šai programmā, 350 tūkstošiem būs iespēja. Inovāciju institūts vien, Vīnē šo iniciatīvu ir atbalstījis un tāpēc balsoju par Fariekungs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Balsoju par. Jo nacionālismu un ksenofobijas laikā es atbalstītu jebko, kas veido aktīvu pilsonību un solidaritāti. Tā ir ne tikai brīvprātīgo programma. Šeit ir mobilitātes un brīvprātības projektu atbalsts, apmācības, struktūrālie kontrakti tādās sfērās, kas ir svarīgas īstenošanu nedrīkstētu pieļaut kādas likuma pārkāpums. Kompānijām nevajadzētu saņemt lētu darba spēku programmas ietvaros. Jauniem cilvēkiem, protams, ir nepieciešams arī normāls darbs. Un ar šo programmu nevajadzētu aizstāt programmas cīņā pret bezdarbu jaunatnes vidū Kelīkungs. Paldies! Es arī balsoju par mērķi šai programmai veicināt solidaritāti kā vērtību, iesaistību ir svarīgi. Tas ļauj jauniem cilvēkiem attīstīt savas spējas, apmācību, brīvprātības kustību, palielināt budžetu programmai, ļaus piedalīties vairāk jauniešiem. Un mēs varēsim likt uzsvaru uz tiem cilvēkiem, kas ir marginalizēti. Jau 480 īri ir pieregistrējušies šai programmā un domāju, ka tādu netrūks arī nātikotnē. Sevišķi no laukiem un nelabvēlīgiem reģioniem. Paldies! Paldies! Kiberdrošības labs. Marieškungs. Mēs runājam par kiberdrošību. Pat labā mums ir nopietni pārkāpumi dažādās dalībvalstīs. Vakar es prasīju Ansipa kungam paust savu viedokli, runājot par dažādām sūdzībām jo, piemēram, Grieķijas valdība profilaktiski ārestē tos, kas izsakās par Maķedonijas nosaukumu. Un pilsoņa aizsardzības ministrs teica, ka zina šos cilvēkus un datus, jo policija izmanto Facebook un sociālos mēdījus. Tas notiek šodienas Grieķijā. Tātad pret cilvēkiem, kas Maķedonijas pārdošanu atbalsta, pret viņiem tiek veiktas lietas, tāpat kā arī pret demonstrantiem. Tātad valdībai ir pieeja personu datiem un cilvēku viedokļiem. Komisijai vajadzētu izteikt savu viedokli. Strojevski. Paldies! Šis ir ļoti svarīgs jautājums un mēs esam atguvušies no zaudētā laika iespējas. Tagad redzam rezultātus. Gribu jums teikt, ka pagājušajā gada decembrī tika panākta vienošanās trialoga ceļā, un janvārī ITRE komiteja varēja apstiprināt ziņojumu, un šodien mēs par to nobalsojām. Gribu teikt, ka aģentūras mandāts dod daudz priekšrocību, ne tikai savākt datus un ekspertu darbību. Pirmoreiz mums ir iespēja operatīvai darbībai. Gribu vērst jūsu uzmanību uz to, jo kiberdrošība ir lauks, kur ir nepieciešams darboties, nevis tikai vākt datus. Paldies! Kelīkungs! Balsoju par. Piedalījos diskusijā arī vakar. Un mans draugs Nīberkungs tieši, kundze, tiešām būtu atbalstām par to, ko viņi ir darījuši katru dienu, taču mēs dzirdam par visdažādākajiem kiberuzbrukumiem visur, kur. Dažas veids kriminālas organizācijas, citas indivīdi bet arī valstis, piemēram, Krievija, Ziemeļkoreja. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi būt modriem un novērst šos uzbrukumus. Un es domāju, ka šis likums mums palīdzēs. Tā nīsa tiek dots daudz lielākas pilnvaras, un tā varēs aktīvāk darboties. tieši runājot par kiberdrošību. Tagad pārējām pie De Castro ziņojuma Miranda. Paldies! Balsojām, balsoju par. Zinu, ka pie mums 20 centi litrā maksā piens tiem, kas to ražoja, un tad pārstrādes rūpniecības sāk celt šo cenu. Un šeit mēs skaidri redzam starp uzņēmumu netaisnīgo tirdzniecību. Fermeriem nav iespējas pretoties šim spiedienam netaisnīga tirdzniecības prakse visā pārtiks piegāda ķēdē ir tik liela, ka komisijai ir jāiejaucās. Ir pēdējais laiks ķerties pie šī darba. Komisijas priekšlikums skaidri atbalst kaut tam, par ko fermeri ir runājuši jau gadiem ilgi Fermēri ir jāaizsargā pret šo netaisnīgo tirdzniecības praksi. Marieša kungs. Lai atbalstītu mūsu fermerus, mums ir nepieciešams absolūti aizliegt jebkādu netaisnīgu tirdzniecības praksi. Ne tikai tā, kā tas ir aprakstīta šajā ziņojumā, bet jebkāda netaisnība ir jālikvidē ražotāji saņem tikai 20% no cenas tām precēm, ko tie saražo. Tas nozīmē, ka ir milzīga peļņa, netaisnīgs ieguvums šiem uzņēmumiem. Un šīs lielās pārtikas piegādes ķēdes faktiski šantažē fermērus Bieži vien viņu vispār nesamaksā, viņi nospiež cenas, un lielie tirgotāji ir tie, kas nosaka cenas. Ražotāji nesaņem neko. Mums ir jāizliedz jebkādas nesaistīgas tirdzniecības prakses. Paldies, Šenfelds! 30 dienu maksājuma pēc piegādes, kontraktu atcelšana, nosacījumu maiņa, ilgā gaidīšana. Tas viss rada lielas problēmas ražotājiem, kas zaudē ienākumus, kam kuru saglabāšanas iekārtas nespēja tikt galā ar problēmām. Tas viss rāda, kādas ir problēmas tirdzniecībā. Un ir labi, ka mēs pie tā esam ķērušies. Ir direktīva, nevis regula. Tas ļauj dalību valstīm būt elastīgām, pieņemot savus lēmumus. Atcerēsimies, ka kontraktam ir divas puses. Ja viena puse negodīgi izmanto savas iespējas, tad ir nepieciešams kaut ko mainīt. Pāries pilsoņu iniciatīvas ziņojuma. Kato kundze nav klāta, tāpēc Mirandas kundze nākamā. Gada prezidenta. Paldies priekšsēdētājiem. Es balsoju par šo ziņojumu, jo uzskatu, ka Eiropas pilsoņu iniciatīva ir tiešās līdzdalības instruments cilvēkiem, tas ir demokrātisks instruments. Es esmu atbalstījis vairākas iniciatīvas, eh, piemēram, attiecībā uz ūdeni. Tāpat arī pakts saistībā ar mazākumu tautību valodām Daudz ko ir nepieciešams uzlabot, piemēram, termiņš parakstu savākšanai, tas ir jāpagarina. Tāpat esmu arī atzīmējis, ka eh, kopš 2011. gada, kad eh, instruments eh, tika darīts pieejams, ir pieņems diezgan maz iniciatīvu. Šai informācijai vajadzētu būt pieejamai internetā, kas ļautu cilvēkiem pārliecināties par to, kā šis reģistrs izskatās un eh, kas tur ir iekļauts. Šis instruments ir ļoti noderīgs un vēlos to atbalstīt. Paldies, Marijas kungs! Eiropas pilsoņu iniciatīva pauž līdzdalības eh, demokrātijas princips Eiropas Savienībā, un tā ir jāīsteno tiešā veidā, bez birokrātijas, un šeit ir pretruna ar Eiropas iniciatīvu pilsoņi aicina Eiropas komisiju uzņemties likumdošanas iniciatīvu. Bet kurš kontrolēs to, ja šī pilsoņa iniciatīva vai šī iniciatīva atbilst likumam? Vai tā būs tā pati persona, kas kaut ko ierosina un arī kontrolē? Tātad komisija kontrolēs to, vai likumdošanas eh, iniciatīva ir korekta. Un Es teiktu, ka šeit ir jānozīmē cita iestāde, kas kontrolēs eh, Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Mums ir nepieciešama sistēma, kas dos iespēju iedzīvotājiem izmantot savas tiesības, piedalīties eh, šajā demokrātiskajā procesā. Mamikņkungs. Paldies, kolēģi! Eiropas pilsoņu iniciatīva tika radīta kā instruments varas dalīšanai, lai padarītu iedzīvotājus par aktīviem līdzdalībniekiem likumdošanas procesā, bet tā joprojām ir neefektīva. Un neviens no normatīvajiem projektiem, ko ir iesniegusi komisija, nebalstās uz šo iniciatīvu. Lielākā daļa no iedzīvotājiem nemaz nezin par šādu, informā, par šādu instrumentu esamību. Tikmēr lobētāji gan dominē šajā politiskajos procesos. Iedzīvotājiem ir ļoti grūti padarīt savas balsis dzirdamas. Un ir nepieciešams mainīt šo procedūru. Bet pašreizējā formā iedzīvotājiem ir vēl grūtāk izpildīt prasības, tīpaši, ja tiek aizliegta parakstu vākšana tiešsaistē. Mums ir 21. Eh, gadsimts, un tāpēc ir eh, digitālā eh, jomā daudz kas darāms, bet es atbalstīšu iniciatīvu. Paldies! Paldies, Šainfeld kungs! Paldies, priekšsēdētāji! Eiropas pilsoņu iniciatīva nav tikai demokrātisks instruments, tas ir arī mehānisms, kas ļauj apvienoties cilvēkiem apvienoties ap idejām, ap problēmām, ap kopīgiem mērķiem. Un ir eh, nepieciešams eh, vismaz septiņi pilsoņi no septiņām dažādām valstīm un miljons parakstu. Es domāju, ka nepieciešams atvieglot vēl lietu šai procesā. Komisija ir piekritusi atbalstīt šo iniciatīvu, veikt centralizētu parakstu vākšanu un citas uzlabojumus. Manuprāt, ir svarīgi, ka Eiropas parlaments um, pauž savu balsi un tāpēc atbalstīja. Farija kungs, paldies! Priekšsēdētājs balsoja par šo ziņojumu, ar ko tiek aktualizēta Eiropas pilsoņu iniciatīva, jo, manuprāt, ir nepieciešams uh, padarīt šo instrumentu par uzticamāku. Šim instrumentam ir jāapvieno cilvēki, nevis jāsašķeļ, ir jādod lielākas iespējas piedalīties Eiropā, mazinot eh, atšķirības, veidojot eh, centralizētu parakstu vākšanu. Un, protams, tas ir jāpārbauda, lai nebūtu krāpniecība. Šeit svarīgākais ir veicināt integrāciju dot eh, balsts tiesības pilsoniskai sabiedrībai, un ir nepieciešams arī pietiekams laiks, lai iniciatīvas varētu konsolidēt un nonākt pie saskaņota normatīvā procesa. Šeit eh, nevajadzētu ļaut tikai dažiem vai vienai dalību valstī eh, diktēt toni. Iedzīvotājiem ir jābūt instrumentiem, kas var, izma, ehm, kas var ietekmēt demokrātiskos procesus. Paldies! Nākamais ziņojums ir Kalniets kungs ziņojums. Dod vārdu Mamīkin kungam. Dear colleagues. Kolēģi. Esmu pārsteigts par eh, naidīguma garu eh, šajā ziņojumā attiecības ar Krieviju tiek veidotas balstoties uz izolācijas principiem. Tur ir daudz ierosinājumu, kā ierobežot eh, sadarbību ar Krieviju, un nav eh, ierosinājumu vispār, kā uzlabot komunikāciju. Šeit tiek pausti dažādi nosodījumi un apsūdzības, kas nav pat izmeklētas, kas attiec uz sankcijām jo efektīvāks tās ir, lai eh, grautu Krievijas ekonomiku, jo vairāk tas eh, neatbilst Eiropas Savienības mērķiem. Krievijai ir jābūt labākam partnerim, un tas nozīmē, ka mēs eh, zaudēsim savus sarunu partnerus, kas mums būtu bijuši nepieciešami. Galvenais izaicinājums nav Krievija, kā šis ziņojums savo, bet gan politiskā elite, tā skaitā šeit esošie uh, kas virza nacionālās intereses, lai tikai varētu uh, savākt balsis sev. Es balsoju pret. Nekov kungs. Jā, kolēģi, es piekrītu tam, ko Mamikina kungs tikko sacīja. Krievija ir strateģisks eh, svarīga valsts eh, lielai daļai Eiropas. Tā ir kopīgas robežas ar Eiropas Savienību vairāk kā 2300 km garumā. Tā ir strateģiskā partneri, un mēs pieļaujam strateģisku kļūdu, jo noraidām 21. gadsimta reālu politiku. Nav nepieciešams eh, veikt politiskas deklarācijas. 26. punktā tiek nosodīta Krievijas līdzdalība Skripal lietā. Apvienotās karalists oficiālie dienesti nav tik viennozīmīgi savos secinājumos. Kolēģi, kas atbalstīja šo tekstu, acīm redzot, ir piekļuvuši vairāk informācijai nekā izlūkdienesti. Mēs runājam par žurnālismu aizsardzību trešajās valstīs, bet Bulgārijā raidorganizācijas tiek aizliegtas tikai tāpēc, ka sniedz informāciju. Un mūsu pēdējais ziņojums ir posts kundzes ziņojums. Dod vārdu Maijers kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Bruņotie konflikti eh, reti, kad tiek eh, risināti eh, kaujas laukos, bet bieži vien notiek kopienā saistībā ar transportu un iespējām. Un sievietes ir pašā centrā, bet tās ir izslēgtas no iespējas sta, konfliktu risināšanas eh, šai mediātoru lomā. Sievietes ir tikai 2% no visiem mediātoriem, starpnie, starpniekiem konfliktu novēršanā. Kašmīra, piemēram, kur kopš 89. Eh, gada trūkst eh, ziņu par 8000 vīriešiem Eh, nav iespējams eh, līdz ar to sievietēm eh, nostiprināt īpašumtiesības vai atkārtot apprecēties. Pēc 70 gadiem mums ir nepieciešams atrast jaunu pieeju un ceru, ka šis ziņojums ir solis pareizajā virzienā. Paldies, kundze, ar to arī beidzas balsošanas skaidrojumi un izsludinu pārtraukums pulksten 15. Labu apetīti pusdienām visiem!